izskatīšanai. Un tagad uh, mums ir stunda laika uh, eh, apspriedēm pār cilvēktiesību pārkāpumu jautājumiem. Vispirms Dienvidāfrikas strekošo kalnraču nogalināšana. Pirmā runātāja būs Deka Aizerskundze, vienu minūti. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Tā nebija traģēdija, bet gan slaktiņš, un tāpēc es gribēju, lai šis nosaukums arī tiktu paturēts, jo tad, kad ir 78 ievainot 34 e, bojāgājušie, tas ir slaktiņš. Un Grūtības eh, mums izraisa tas, ka tā ir draudzīga valsts, valsts, kas ir cīnījusies pret apartīdu, un uh, eh, Dienvidāfrika līdz zināmam brīdim bija kā modelis, bet pat ar valstīm, kas ir modeļi, eh, kā modelis, kas ir paraugs un kas ir draudzīgas valsts, ir jāvar teikt taisnība. Es domāju, ka to ir sapratis pre prezidents Zumā. Un notiek izmeklēšana, un tie, kuri bija. Ka, uh, Raktuvi strādnieki, kuri aizstāvējās pret eh, neciešie, ne, neciešamajiem darbostākļiem, tiek apsūdzēti. Un mūsu attiecībās ar Āfrikas valstīm mums ir ļoti cieši jāseko uzņēmumu sociālajai atbildībai, uzņēmumu, kas tur strādā. Un šajā sakarā mums ir jābūt atbildīgiem par to, kas ir noticis Āfrikā. Paldies, nākamais runātājs. Kīla Nīlzens kundze pusotru minūti. Dargie kolēģi, mēs visi piekrītam, ka jānosoda šī vardarbība cilvēktiesība pārkāpums tādā apjomā, kā tas ir noticis Dienvidāfrikā, vistumšākajās vēstures tās dienās. Dienvidāfrika ļoti bieži tiek prezentēta kā demokrātijas paraugs, un uh, tā ir varējusi parādīt, ka tā var piemērot pamatprincipus, objektīvu taisnīgumu, tiesiskumu un tiesiskas valsts principus. Un es vēlos, lai tiktu izveidota izmeklēšanas komisija, lai izgaismot šos strateģiskos 16. augustu notikumus. Bet mums ir. E, e jānosoda no nu, aparteida mantotais e, kopīga mērķa izmantošanas princips. Un jāapzinās, ka daudzās Āfrikas valstīs e, zemes dzīļu bagātība ir aizvien pieaugošu sociālu slāņu nabadzības avots. Un e, mēs vērojam, kā veidojas jauns ekonomisks aparteids un sociālās nevienliedzības. Ļoti būtiska ir zemes dziļu bagātību sadalī, pārdalīšana un multinacionālajiem uzņēmumiem ir jāuzņemas sava atbildības ar šajos konfliktos. Tāpēc Eiropā ir jāatbalsta cita ekonomiska un humāna attīstība šajā, šajā reģionā. E, aizkavējot e, raktuvju e, produktu un rūdas importu, kas ir iegūt bez jebkādām sociālām garantijām. Gribu atgādināt, ka Āfrikā, tāpat kā citur pasaulē, demokrātija nenozīmē tikai brīvas vēlēšanās, bet arī sociālo taisnīgumu. Paldies, nākamā runātāja. Nākamais runātājs Tāno kungs, vienu minūtu lūdzu. Pagājuši gandrīz divas desmitgadus, kopš apartei beigām pirmām demokrātiskajām vēlēšanām Dienvidāfrikas Republikā valsts ir veikusi lielu progresu. Tā ir lielākā Āfrikas tautsāmniecība, ir iegūsi eh, daudz no um, minerālvielu uh, eh, un izrakteņu uh, cenu pieaugumu, īpaši zelta. Tomēr uh, nesenais laktiņš, ko uh, raktu strādnieku vidū sarīkoja policija, ir nepieņemam. Um, ir jābūt eh, pilnai izmeklēšanai bez jebkādām atlaidēm eh, noziedzniekiem. ECR grupas vārdā eh, izsaka līdzjūtību mirušiem, arī viņa tuviniekiem. Paldies Dievam, tagad viņi vairs netiek slepkavība apsūdzēti no valdības puses. Taču šādi notikumi tikai anti Uh, valdības noskaņojumu pastiprina, kas apdraud Dienvidāfrikas republikas uh, uh, demokrātiju un līdz to visu reģionu stabilitāti. Atvainojiet, diemžēl es pielaidu kļūdu un sajauc runātāju kārtību. Tagad vērš jākundzei pus otru minūti. Je, je ne vais pas vous en vouloir, monsieur le président. Es nedusmojos. Uh, Eh, uz jums priekšsēdētāji, tā kā eh, goja bija trešajā vietā, nav tik briesmīgi. Eh, Nelson Maldeina Mandelas nonākšana pie varas un aparteida izbeigšana viescerības visā lielā pasaules daļā. Un pēc vairākiem autorķīs gadiem Dienvidāfrika ir uzsākusi iet pa globalizācijas ceļu, bet par kādu cenu tas notiek? Vairāk nekā 50% Eh, Dienvidāfrikāņu rīcībā ir mazāk nekā pusprocents no zemes eh, ien, eh, ienākumiem. Daži procenti rokā ir 58% valsts bagātības. Nav vajadzības norādīt, kur ir baltie, kur ir melnie un kur, kur rokās ir bagātība. Notikumi Marikānas zeltraktuvēs, kur uh, Eh, atradās gan eh, baltādainie, gan melnādainie raktuvji parāda šo sociālo katastrofas apjomu. Šī situācija ir nepieļaujama tieši tāpat kā tiesiskās represijas, eh, kas pēc tam sekoja. Šķiet, ka valsts varas iestādes ir reaģējušas. Mēs varam par to paust gandarījumu un aicināt turpināt virzību šim procesam. Bet mm, jānorāda, ka tikai 2010. gadā policija Eh, policijas vardarbību rezultātā ir gājuši bojā vairāk nekā 850 eh, cilvēku. Es aicinu, eh, ka, aicinu, ka balsot par līdzsvaroto rezolūciju, kas palīdzēs atgūt līdzsvaru šajā valstī. Paldies, nākamais runātājs pasautkūks vieninu. Priekšētētāji, esmu ļoti pateicīgs par to, kā mēs visi ļoti skaidri šo. Uh, Grautiņu tiešām tā arī saucam, un uh, tā ir rezolūcija, un cienījumā kolēģi Kaiseris kundze, uh, jā, tas arī tekstā tā ir, un nevis tikai nosaukumā, uh, tas ir nosaukts par slaktiņu, tādēļ esmu arī pateicīgs, ka tas tiek, tiek tā arī nosaukts. Un nevajadzētu uh, domāt nepareizi. Uh, šajam parlamentam ir ļoti skaidra nostāja kopīga. Mēs vēlamies atbalstīt Dienvidāfriku. Dienvidāfrika ir mums svarīgs ekonomisks partners. Uh, Šī valsts ir ļoti cietusi apartheid režīmā. Un uh, mēs kā Eiropiešiem mums ir arī zinām līdzatbildība, bet šodien mums vajadzētu parūpēties par to, lai demokrātija un tiesiska valsts šajā zemē netiek nožņauktas. Un uh, laiki parāda, ka šajā slaktiņā nav runa par uh, atsevišķu traģēdiju vai kādu negadījumu, bet runa ir ļoti iespējams par sistemātisku lejupslīdu demokrātijā un ir ļoti svarīgs. Un eh, pret to vajadzētu vērsties. Tāda ir rezolūcijas nozīme. Paldies! Sērsīgs. Paldies, pasautkungs. Un pēdējā politisko grupu vārdā runās Kristina Oilanda vienu minūtu. Paldies, priekšsēd. Eh, atklāt uguni uz strekošiem uh, Eh, raktu strādniekiem, nogalinot 68, eh, tā bija traģiska kļūda no eh, Dienvidāfrikas Republikas varas iestāžu puses. Neciešamie darba apstākļi ir izraisījuši demonstrācijas, strekojušie raktu strādnieki ir noraidījuši vienošanos starp arotbiedrībām un raktu īpašniekiem. Viņi prasa uh, Un mēs prasam eh, slaktiņa neatkarīgi izmeklēšanu veikt, bet arī eh, nopietni pievērsties eh, streikotāju sociālām prasītiem. Eiropas saimnībā prasa minimāls um, sociālos vidas un citas standārts attiecībā uz importējumiem produktiem piemērot. Paldies, un tagad individuāli runātāji, no kuriem pirmais būs Kačmareka kungs, lūdzu. jednej strony jest to kraj najbardziej rozwinięty który może pozytywnie oddziaływać na wiele państw sąsiednich ir attīstīta Āfrikas valsts ar iespēju pozitīvi ietekmēt kaimiņu valstis. No otras puses, tas ir izņēmums attīstīto valstu vidū. Grūti atrast citu tik bīstam valsti, no kuras jau vairākus gadus cilvēki bēg projām nedrošības dēļ. Un nav nekādu šaubu, ka traģiskie Marikanas notikumi lika šo valstu lemē iestādēm veikt pasākums ne tikai, lai atrastu nekavējoties vainīgos, bet arī, lai mazinātu šādu vardarbību izcelšanās iespēju. Paradoxāli plaisa starp bagātajiem un nabagajiem pēc aparteida krišanas ir paplašinājusies, ir viegli atrast um, vainīgos tā, ir korupcija um, galvenokārt, un šī valsts um, riskē tikt pakļauta nacionālistisku populistu riskam. Eķ, You, I... Nākamais runātājs Kašmens. Paldies priekšsēdēs gribētu piekrist Tana kunga komentāriem, kurš pilnīgi pareizi komentēja šo notikumu. Es neierobežot nosodu 34 ogļraču eh, vai raktustrādnieku um, ehm, darbinieks. Pirms tam bija uzbrukumi policijai un citiem <clears throat> raktus darbiniekiem. Uh, strādniekiem tādēļ jābūt piesardzīgiem ar <coughs> secinājumu izdarīšanu. Tātad prezidents Zulmas uh, eh, valdība ir rēģējusi pareizi, uh, un mums ir tiešām arī jānodrošina neatkarīgi izmeklēšana, bet arī uh, šo nemieru cēloņi jāatrisina. Kā jau Tana kungs pareizi sacīja, mums ir arī jāpalīdz policijas kapacitāti uzrabo uh, sa, sadarbībā ar mūsu Dienvidāfrikas partneriem, kādēļ es nepiekrītu um, eh, atbalstīt šo rezolūciju tas, ka es nepiekrītu vārdam slaktiņš uh, rezolūcijas um, virsrakstā, kas ir subjektīvs un nepamatots un nepierādīts. Paldies! Tagad Eiropas drošības demokrātijas grupas vārdā eh, runās Paškas kungs. Priekšsēdētāji, plaša sociālā nevienlīdzība, nabadzība un ļoti neliela bagāto saujiņa bieži vien un vispārīgi izraisa sociālo spriedzi. Tā tas ir arī Dienvidāfrikā. Marikānas eh, raktuvju eh, notikumi augustā ir tam apliecinājums. Policijas spēku brutālā izrēķināšanās ar eh, raktuvju strādniekiem prasīja daudz cilvēku dzīvības, desmitiem citi tika ievainoti. Šo darbību rezultātā izcēlās cit, protesti citās vietās. Un neizdevās īstenot dialogu civilizētā veidā pār rakturstrādnieku darba apstākļiem. Un tas eh, norāda uz to, ka multinacionālās kompānijas eh, nevērtē cilvēku darbu un nenodrošina cienīgus darba apstākļus. un mūsu prasības piekļuvēji tiesiskumam un eh, taisnīgumam ir tikai minimums. Paldies, un tagad uh, kreiso vārdā Mēfi kungs runās. Paldies, priekšsēdi. Eh, starptautiskie mēdī ir um, konsekventi mēģinājuši šo jautājumu uh, saduļķot. Patiesībā šeit nav nekā sarežģīta. Ir runa par darba uh, strādājošo uh, pamatot streiku, par labākiem darba apstākļiem, tad policisti uh, E, e, viņus trenkāja un šāva viņiem no muguras nošāva viņus. E, šīs slaktiņš bija iepriekš izplānots, acīm redzot, par laimi apsūdzības strādniekiem par slepkavību ir atceltas, bet Zumas vadībā Dienvidāfrikas Republika turpina slīdēt sliktā virzienā. Šis joprojām vadošais NC deputāts ir um, šīs raktuves īpašnieku padoms loceklis, pa ko viņš saņem skandalos lielu samaks. Tajā pat laikā turpinās Melnodimir Afrikas Republikas iedzīvotāju eksploatācija. Es esmu par solidāru aktivitāti lai atbalstītu kreisos strādniekus. Paldies, un tagad vēl trīs runātāji pieteikušies debatēs. Pirmā runās Ferheijenes kundze vienu minūtu. Cienījamais priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, Martabergie protesti, kuros dzīvību zaudēja desmit cilvēki, brutālie konflikti 6. augustā starp policiju un uh, rauktovi strādniekiem Mankanā, kurā 34 cilvēki tika nokalināti, 78 ievainoti. Tas ir visasniegākais notikums kopš apārtējiem beigām Dienvidāfrikā. Šāda eskalācija ir ļoti jānosoda. Nemieri pirms notikuma ir rezultāts ļoti lielajām atšķirībām, sociālajām atšķirībām šajā valstā, un šeit vajadzētu raudzēties, kādas ir tā saknes. Ir nepieciešams uzlabots eh, krīzes eh, menedžments un uh, ir zudus uzticība drošības spēkiem, ir vajadzīga pēc iespējas lielāka caurspiedība, godīgi procesi, bet arī uh, leģitimitātes zudums uh, eh, pārtījām. Tas ir uh, parāda, ka ir jābaidās no korupcijas. Dienvidāfrikas valdībai ir jāspēr attiecīgi soļi, lai novērstu notikumu sekas, bet galvenokārt arī to izcelsmi. Šeit ir uh, jārunā sociālajiem partneriem savā starpā, un uh, mums uh, šajā procesā ir jāatbalsta mūsu Dienvidu Āfrikas <coughs> partneri. Paldies. Nākamais, nākamā runātājs sociālistu grupas vārdā Jākons arī kundze. Paldies. Nesenī notikumi Marikānas raktuvē nedrīkst tikt uzskatīti par izolētu notikumu un tas arī nav apartheid vai kolonālismu uh, eh, sekas. Tā ir dziļas neapmierinātības simptoms. Tādēļ mums jāaicina Dienvidāfrikas Republikas vadība gādāt par to, lai solījumi tautai tiktu izpildīti un sociālā plaisa tiktu maznāta. Vissāpīgākā punkta, e, sāpīgākie jautājumi Dienvidāfrikas Republikā ir e, nabadzības pieaugums, bezdarbs. Dienvidāfrikas Republikai ir jāvērš beidzot uzmanību uz savas labās politikas plānošanas un analīzes īstenošanu. Kā jau to arī sacīja uh, uh, Pasaules bankas prezidents nesen viesojoties Dienvidāfrikas Republikā. Tagad Brēda kungs minūte. Dāmas un kungi, kolēģi, arī es, protams, esmu norūpējies par situāciju Dienvidāfrikā un arī par vardarbību, kas tika izraudīta pret striekojušiem kalnrūpniecības darbiniekiem. Protams, ka mums eh, streiku tiesības eh, Dienvidāfrikas kalnračiem tās vajadzētu respektēt, bet no otras puses jautāju, vai viņi neizdara risku iet lamatās ko Julius Malema, kā šķietamais sarunu vadītājs, viņiem ir izlicis. Aicinājums eh, pieteikt eh, ģenerāls strieku visās eh, kānu raktuvēs. <clears throat> Tas izraisīja šo vardarbīgo sacēšanos. Tas, protams, ka izraisīja arī armijas uh, trauksmi bet es ceru, ka līdz pat pēdējiem brīdim eh, uzvarēs eh, saprāts. Köszönöm. Paldies. Tagad brīvais mikrofons un pirmais runātājs Kelīkungs vienu minūti. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Tika sacīts, ka šī ir traģēdija 34 nogalināti, 78 ievainoti. Ir jāapzinās, cik ļoti grūti īstenot pārēju no kultūras vardarbības uz um, demokrātisku situāciju. Un tāpēc mums ir jāskata šis notikums uh, līdzīgi un saistībā ar to, kas notiek uh, citās valstīs. Ik viena cilvēka nāve ir. Um, Eh, traģisks notikums. Bet eh, gribu sacīt trīs lietas. Mēs varētu palīdzēt valdībai nodrošināt to, lai eh, pieaugošā Dienvidāfrikas turība tiek pārdalīta taisnīgi. Otrkārt, jāizdara spiediens uz uzņēmējdarbības kopienu, lai tā īstenot savu atbildību. Un arī, es domāju, arotbiedrību vadībai starptautiskajā līmenī ir jāpalīdz e, rīkoties saskaņā ar starptautiskām arotbiedrību normām. Paldies. Paldies, un tagad vienot nākamā runātāja. Marikānas eh, notikumi ir vistraģiskākie nesenie notikumi šajā valstī pēc apartīda beigām. Es uzskatu, ka izmeklēšanas, kas ir uzsāktas pēc eh, šo 34 eh, raktuvi strādnieku bojā ejas, ir jāsaista ar policijas vardarbību. 78 Eh, vai pat vairāk eh, citi strādnieki tiek saukti eh, tiesas priekšā, lai atbildētu par savu kolēģi nāvi. Mēs vēlamies atgādināt Āfrikas padomēji, ka pēc apartaida tā mēģināja uzlabot dzīves apstākļus šajā valstī. Puimies. Paldies, nākamā runātāja Hanna Lī Jātenmeki. Paldies, priekšsēdētāji. Jaunumi no Dienvidā Afrikas kurus mēs saņēmām augustā par eh, kalnrūpnieku nāvi, tie ir šokējoši un izraisa trauksmi. Kā gan ir iespējams, ka mierīga streikošana var beigties tādā veidā ar eh, šaušanu no policijas puses? man uh, vispār radās šaubas, kad es redzēju šos attēlus. Es domāju, vai tas tiešām varētu būt taisnība. Jo parasti jau no Dienvidāfrikas ir dzirdams kaut kas labs, ko gan varētu darīt. Manuprāt, Eiropas Savienībai tagad vajadzētu prasīt, ka par šo tematu notiktu dziļa un pamatīga izmeklēšana. Bet Eiropas Savienībai nevajadzētu tikai prasīt, tā ir jāiet arī tālāk. Aštānas kundze vajadzētu sniegt arī palīdzību, piedāvāt palīdzību, lai uzlabotu darba apstākļus. Un vajadzētu palīdzēt veikt izmeklēšanu, ko varētu darīt. Paldies tagad komisijas vārdā komisāre Vasīliju. Paldies priekšsēd. Godātie deputāti augstā pārstāvis prezidenta Aštona apmeklē Dienvidāfrikas republiku tikai dažas dienas pēc traģēdijas Marikānas raktuvē. Traģēdija ir ne tikai skāras Dienvidāfrikas republiku, bet cilvēki visā pasaulē ir sekojuši dramatiskiem notikumiem, paužam līdzjūtību uh, par zaudētajām dzīvībām. Aštons kundze plāši apsprieda situācija ar Dienvidāfrikas Republikas varas pārstāvjiem, ar kuriem viņi tikās, tajā skaitā ārlietu ministri, kā arī doktoru Zūmu, iekšlietu ministri un jaun ievēlēto Āfrikas Nacionālās Savienības ANC vadītāju. Apsveicam uh, prezidents Zūmas apņemšanos veikt rūpīgu juridisku izmeklēšanu par incidentu Aštons kundze arī vēstīja mūsu Dienvidāfrikas republikas partneriem, ka es ļoti rūpīgi sekos izmeklēšanas komisijas darbam un secinājumiem. Komisija, ko izveidojas prezidents Zuma, vadīs uh, re, uh, tiesas, uh, pensionēts tiesnesis, kasācijas tiesas tiesnes un uh, prezidents Zūma skungi izveidot komisiju sniedz atbalstu mm, mirušo uh, eh, tuviniekiem, kā arī cenšas rast risinājums uh, eh, raktuvi uh, eh, nozares nestabilai situācijai. Būtu pārsteidzīgi spekulēt par to, kāds būtu šī darba iznākums, taču um, ir arī no mūsu puses jāizmeklē cēloņi ne tikai notikumu precīzā noris. Paldies! Līdz ar to esam debats beiguši par šo jautājumu. Un pēc šīs debats arī mēs balsosim par rezolūciju. Nākamais.